rīt, pulksten 11.30. Nākamais darba kārtības punkts. Jautājums, uz kur jāatbild mutiski komisijai par reģionālo valsts atbalstu. Lūdzu tagad uh, izteikties uh, jautājumu autorei. <clears throat> reģionālās politikas komitejas priekšstādātāji Hubneris kundzei. Paldies, priekšstādātāji! Jā, mēs sagatavojam šos jautājumus, un es runāju komitejas vārdā. 17. janvārī šogad uh, bija rezolūcija par uh, reģionālo atbalstu, un mēs vēlējāmies sadarboties ar komisiju uh, darbā pie um, reģionālā atbalsta priekšlikuma. Es gribu pateikties Almunija kungam un komisijai kopumā, un tagad koncentrēšos tikai uz tiem jautājumiem, kas jo īpaši mūs satrauc parlamentā un atbildīgajās komitejās. Runājot par uh, regulējušo satvaru uh, programmai laika posmam līdz 2020. gadam, mēs konstatējam, ka Reģionālā atbalsta vadlīnijas zaudēja savu aktualitāti, bet mums ir jāsaskaņo reģionālā politika ar investīcijām, e, izaugsmē, nodarbinātībā. Mums jāsaskaņo tas viss arī ar valsts atbalsta noteikumiem. Mēs tam novažījušies, jo mēs e, konstatējam, ka pašlaik ir lielas pārmaiņas, politiskas, ekonomiskas, sociālās pārmaiņas, kas ir visai negatīvas, kas samazina valsts atbalsta intensitāti un apjomu, un mēs esam nobežījušies, ka šie jaunie noteikumi par investīcijām un izaugsmas veicināšanu neļaus mums veiksmīgi atbalstīt reģionus, kas atpaliek savā attīstībā. Mēs ceram, ka komisija ņems vērā arī to ekonomiku specifiku, kas īpaši ir cietušas no krīzes. Mēs konstatējam, ka vairākos gadījumos investīcijas var veikt tikai tad, ja valsts iestādes ir iesaistītas pakalpojumu sniegšanā. Tagad uh, komisija izmantos 2010. gada datus par atsaucas datiem atbalsta tiesīguma noteikšanai, bet es domāju, ka mums ir jāņem vērā uh, vismaz uh, desmit gadu noturības periodu. Un kāpēc jūs, piemēram, nenosakāt skaidru datumu starposma novērtējumam. Šis datums ir palicis atvērts. Tāpat mēs esam nobažījušies par to, ka netiek ņemta vērā īpaša reģionu specifika. NAT 3 jomas atpaliek vairākos reģionos, un mēs uzskatām, ka vairākos gadījumos vajadzīgi pārejas nosacījumi. Reģionālās attīstības komiteja ir iesaistīta kohēzijas politikas satvara diskusijās, un būtu ļoti svarīgi, lai komisija turpinātu savu dialogu ar mums, lai mēs varētu noskaidrot atlikušos jautājumus un lai mēs varētu novērst šo vadlīniju iespējamos negatīvos efektus. Es ceru uz turpmāko sadarbību un gribu uzsvērt, cik svarīgi būtu to nodrošināt, ja nodrošina arī sadarbību starp komisāru Hānu un komisāru Almūņa, jo mēs uzskatām, ka arī šī sadarbība komisijas ietvaros būtu izšķiroša, tā ļautu izstrādāt tik tiešām efektīvus noteikumus un ļautu mums efektīvāk izmantot reģionālās attīstības iespējas, ņemot vērā cik lielā mērā mums ir nepieciešama izaugsme un jaunas darba vietas pēc krīzes situācijā. Paldies! Paldies, Hubneris kundze! Es veicu šeit komisāru Almūnija. Lūdzu, vārds jums komisijas vārdā. Paldies! Priekšsēdētāji kungs, paldies Himners kundzei, kolēģē, bijusī, man Un ir labi, ka šī diskusija notiek Eiropas parlamentā. Nepateikšos jums par desmitiem vakarā, bet pasakos, gribu jums pateikties par visu pārējo. Protams, vien, esmu vienmēr gatavs šeit ierus, ierasties, un ja jūs vēlētos arī komitejā diskusiju, esmu gatavs uz to arī par reģionālās valsts atbalstu jautājumiem. Komisijā mēs to daudz pārunājam un esam maijā plānojuši pārnoto koledžas līmenī, bija diskusijas reģionu komitejā, ekonomiskās sociālā komitejā, simtiem dažādas tikšanās, kur mēs esam daudz runājuši par šiem jautājumiem no reģioniem piedalījušies esam arī nacionālajos parlamentos, taču, ja jūs vēlaties pirms šo vadlīniju pieņemšanas vēl pie tā atgriezties, mēs esam gatavi uz to nākošajās nedēļās. Jebkurā gadījumā mēs vienmēr ar savām iniciatīvām jums informējam. Pirmais projekts vienmēr iet uz parlamentu Notiek publiskās konsultācijas kopā ar citām interesētajām pusīm, taču, protams, es arī pievēršos šiem jautājumiem daudz tuvāk, īpaši parlamenta viedoklim. Šī ir bijusi iespēja uzlabot oriģinālo variantu, un domāju, ka mēs varam uzlabot to arī vēlāk šajā sagatavošanas darbā. gribētu komisāriem kopā piedāvāt jūnijā šo projektu, jo reģioni ir grib, lai komisijai būtu pietiekami daudz laika pirms nākošā gada sākuma šo jautājumu pārunāt, un tas ir atkarīgs no daudziem aspektiem vai šīs vadlīnijas stāsies spēkā 1. janvārī, ja nē, tas varētu prasīt pagarināt vecās vadlīnijas uz kādiem mēnešiem. Tur daudz jautājumu. Viens no jautājumiem, kas ir svarīgs, ir nepieciešams noturēt konsekvenci starp reģionālo sabalansētību jaunajiem struktūra fondiem, kohēzijas fondu. Tas nenozīmē, ka palīdzība reģioniem saglabāsies esošajā līmenī. Vadlīniju mērķis ir izstrādāt struktūru, kas palīdzētu dažiem investoriem dažos reģionos. Tas nav tas pats, kā tas bija iepriekš struktūra fonda gadījumā, un jūs jau labāk zināt par mani. Šīs līdzības, protams, pastāv, bet ir arī atšķirības. Esmu kontaktējies ar Hānu kungu un dienas tīri sadarbojušies, un priekšlikumu racionalitāte sastībā ar kohēzijas un reģionālo politiku nākošajiem gadiem ir ārkārtīgi svarīga. Centīšos to paturēt atmiņā. Jūs minējāt dažus atsevišķus punktus, kam es vēlētos pievērsties. Tātad aptvertais iedzīvotājs skaits. Tas varētu samazināties 45%, 42%, atkal 45% tagad iespējams, ka jāņem vērā pa esošo situāciju, kad valstīs ir liela krīze, Kiprā, Grieķijā, iespējams, ka beigās procents būs pat augstāks nekā tagad. Es nezinu, ka par, nedomāju, ka par to vajadzētu īpaši uztraukties. Otrkārt, palīdzības intensitāte, atbalsta intensitāte, izņemot nabadzīgākos reģionus, mēs gribam zemāku intensitāti diviem iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka ņemot vērā visu Eiropas Savienības atšķirības, ir samazinājušās, un tā ir laba. Tas ir labs rezultāts iepriekšējām politikām, stratēģijām kohēzijai, reģionālajam atbalstam. Ir daudz šo politikas elementu. Tātad reģiona atšķirības ir mazinājušas. Un tas ir jāņem vērā. Otrs iemesls ir vēl svarīgāks. Mēs esam palielinājuši atšķirības kapacitātes jomā. Reģioni un dalībvalstis kam nākas palīdzēt investoriem. Ja mēs nesamazinām intensitāti, uzturam to pašu atbalsta intensitāti kā pirms krīzes, kad fiskālā kapacitāte bija izdalīta vienādākā formā, tad tā vietā, lai palīdzību, mēs radīsim instrumentu, kas var palielināt atšķirības, jo tikai tie, kam ir laba budžeta situācija, varēs pilnībā izmantot palīdzību un atbalstu. Tas ir analizēts un pārdomāts, un es domāju, ka šis arguments ir ļoti nopietns. Un vēl trešais arguments mūsu pieredze rāda, daļa no palīdzības, kas tika dota pagātnē neradīja stimulu. Tās bija atbalsts, kas neradīja papildus piedevu. Salīdzinot ar iedzīvotāju skaitu, ar ienākumu skaitu, apjomu, tā bija nauda, kas tika dota investoriem, kas tāpat būtu investējuši resursus un tas ir jāņem vērā arī šajā sarežģītajā un grūtajā situācijā daudzās dalību valstīs runājot par budžeta kapacitāti arī nākošajos gados, uz kuriem attieksies vadlīnijas. Un pēdējais jūs minējāt vidustermiņu pārskatu. Es piekrītu pilnīgi. Es tagad precīzi neatceros, kāda bija šī iespēja, kā tā ir ierakstīta vadlīnijās. Taču, protams, 2014. 20. gada periodā būs nepieciešams šāds process, ņemot vērā, ka krīzes situācija attīstīsies un mainīsies. Paldies! Paldies komisāru kungam. Politisko grupu pārstāvi Vlaseka kungam ir citas lietas, un tāpēc došu viņam vārdu vispirms. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Modernizācija reģionālajā atbalsta jomā notiek laikā, kad kohēzijas politika vēl nav pabeigta. Un tāpēc mēs veidojam riskantu situāciju. Lielāks administratīvais sloks, papildus birokrātija visiem tiem, kas prasīs atbalstu šis administratīvais sloks gulsies gan uz valstīm, gan uz reģioniem, jo viņiem nāksies dokumentēt visus ieguldījumus un investīcijas. Tāpēc mani satrauc tas, kā tiks izmantots arī Eiropas centrālās Eiropas tiesas lēmums, jo tas varētu novest pie tā, ka jāziņo ir par katru katru investoru, kas varētu veidot kādu peļņu nesošu uzdevumu, un tas rada daudz problēmas, runājot par programmēšanu, par laika periodiem un termiņiem. Un ja radīsies kavēšanās, kā tiks risināts šādi jautājumi, Tāpēc attiecībā uz tiesas lēmumu man ir bažas, ka radīsies papildus administratīvās izmaksas un sloks. Van Nistelrojs. Paldies, Van Nistelrojs. Paldies. Jā, es dzirdēju, uh, ka vēl nesot par vēlu uzlabot kaut ko no referentu mutes reģionāla lietu komitejā. Vlasāka kungs e, sāka gatavot šo ziņojumu, un mēs par to tagad balsosim, un tagad man rodas jautājums e, attiecībā uz šīm vadlīnijām. Mēs kā parlaments neesam likumdošanas procesa pilntiesīgs dalībnieks, un tomēr laba koordinācija ir svarīga vienmēr gan pilsoņiem, gan uzņēmumiem. Tātad mēs eh, esam saņēmuši no Reģionāla lietu komitejas šo ziņojumu, maijā par to balsosim. Pa ko ir runa? Es domāju, ka mēs eh, ejam dažādos virzienos, jo jūs eh, strādājat ar citiem skaitļiem, no citiem gadiem, dažreiz jūs tur esat nevajadzīgas atšķirības eh, ierakstījis eh, attiecībā uz šiem reģioniem. Otrkārt, eh, dažos Eiropas reģionos ir uzņēmumi, kuriem ir vairāk nekā 250 uh, darbinieku, kas tiek izslēgti. Taču man rodas iespējas, ka tie ir, eh, mēs arī gribētu uz šiem eh, uzņēmiem attiecināt atbalsti. Mums ir vajadzīgi eh, novatorismu šajos uzņēmumos. Pilsoņi nesaprast, ja mēs tos neatbalstītu. Vlasa kungs šo ziņojumu turpinās gatavot, pie tā mēs atgriezīsimies un es. Um, Priecājos, ka jūs eh, izrādījāt atvērtību tālākiem uzlabojumiem eh, šajā ziņojumā. Paldies, nākamā eh, runātāja. Kleva. Klevas kundze. Paldies. Es domāju, ka mums uh, būtu uh, jāsaka, ka mēs priecājamies, ka komisārs ir ieradies arī mūsu Eh, parlamentā runāt par šo ziņojumu. Jā, es domāju, ka reģionāls atbalsts eh, ir svarīgs izaugsmas attīstības veicināšanai, taču kontroversiāls ir eh, kontroversiāli ir šī atbalsta vieta nākamā daudzgad finanšu plānā. Rietum Slovenijā dzīvo apmēram puse no valsts iedzīvotājiem, taču uh, saskaņā ar šiem jauniem noteikumiem šis reģions zaudētu visu pie, pie, pieejamību atbalstam no vienas dienas uz otru. Rietum Slovenija tiek uzskatīta kā m, mm, par reģionu, kas ir šo pārejas posmu izgājis. Taču pēdējo Eh, septiņgadu laikā vairāk nekā 1600 eh, darba vietu tika radīts reģionālā valsts atbalsta ietvaros tādēļ. Ir jāturpina tas un ir jānodrošina sinerģijas starp kohēzijas politikas izmaiņām un reģionālā atbalsta politiku. Rietum Slovenijai jau ir garantēts drošības tīkls kohēzijas politikas ietvaros, Tādēļ aicinu komisiju nodrošināt drošības tīkla reģionu vienlīdzīgi eh, atbalstu nodrošināt arī nākamo septiņgadu periodā. Paldies, nākamais runātājs Galahers. Paldies, priekšsēd. Pirmkārt, vēlos pateikties eh, viceprezidentam par ierašanos šo vakaru un dalību šajā debatē par šo svarīgo jautājumu par vadlīnijām valsts atbalstam no 2014. gadam līdz 2020. Viceprezidents labi apzinās manu eh, viedokli šajā jautājumā. Esmu ar viņu ticies un to apspriedis, tātad komisijas viceprezidents. Un es gribētu pacelt šeit divus jautājumus. Pirmkārt, runāt par iedzīvotāju skaitu. Portugāle un Grieķija tik minēts, taču, diemžēl, man valsts tik piemirst, arī tā ir cietusi. <clears throat> Ceru, ka arī uz to tiks attiecināts atbalsts. Mums ir uh, augsts bezdarba līmenis, tautsemniecība atrodas sarežģītā stāvoklī, un mums atbalsts arī turmāk vajadzīgs. Esmu ļoti nobažījies par to, ka atbalsts tiks sniegts tikai lieliem uzņēmumiem visperiferālākie reģioni eh, mūsu valsts rietumos eh, tiktu visbargāk skarti eh, tie reģioni, kuros tiek runāta īra valodu, un es biju atbildīgs par šo reģionu pirms dažiem gadiem. Investīcijas un atbalsts ir šī periferāla reģiona problēmas palīdzēs risināt. šeit darbos uzņēmumi, kas ir nereti e, lieli e, multinacionāli uzņēmumi, kuriem ir vairāk nekā 250 darbinieki. Uh, reģionāla atbalsta uh, piešķiršanas noteikumi pārāk ierobežojoši un tie Eh, pietiekošā mērā neveicinās izaugsmi. Paldies vārds Šrēteres kundzei. Paldies priekšēn godātais komisāra kungs, dārgie kolēģi. Mēs zaļie esam laikam vienīgā politiskā grupa, kas atbalsta komisiju. Nolūkā nu, dāsnos uh, valsts atbalsta pasākums attiecināt reģionāli attiec, uh, eh, atbalsta jomā tikai mazi, uz maziem uzņēmumiem. Uh, īpaši uh, nomajos reģionos, jo tajā brīdī, kad mēs uh, šo atbalstu attiecinam arī uz lielajiem uzņēmumiem, tad lielie reģioni investēs uh, tikai tajos reģionos, kur viņi saņem šādu atbalstu. Ja uh, kāds reģions piedāvā vēl labāks valsts Eh, atbalsta maksājums, tad viņi tikpat ātri atkal pazūd un atstāja šajā pirmajā reģionā bezdarbnieks. Līdz ar to tiek veicināta neveselīga reģiona konkurence, taču uzņēmumi eh, ar pēļņu ceļo no viena Eiropas reģiona uz otru. Atgādināšu jums par Nokia. Nokia pēc 2007. gada rekorda peļņas. Jau gadu vēlāk eh, slēdza Bohumas ražotni, eh, kas bija eh, ar 51 miljonu eiro valsts atbalstu um, izveidot. Un pateicoties Rumānijas lielam valsts atbalstam pārcēlus uz Rumāniju. Taču jau trīs gadu vēlāk ražotni tika pārcelt uz Āziju, jo tur bija vēl izdevīgāk apstākļi. Uh, Un par to visu vēl tiks saņemts globalizācijas fonda atbalsts. Tādēļ Eiropas parlaments jaunajā uh, pamat regulā par struktūru fondiem uh, uh, ir uzstādījis šo priekšnotiekumu, ka uh, atbalsta saņēmējiem vismaz desmit gadus ir jāpaliek vienā vietā, lai uh, citādi jāatmaksā atbalsts. Uh, Mēs no komisijas eh, sagaidām zaļie, ka jūs, eh, komisāra kungs, eh, šovakar man atbildēsiet, ka arī šajā reģionālās atbalsta, uz to tikt attiecināts līdzīgs noteikums par šiem desmit gadiem. Tātad zilās kartītes jautājums no Van Nistelroja kunga. Jūs to pieņemsiet? Jā. Lūdzu, Van Nistelroja kungs. Esmu pārsteigts Šeit izskanēja vairākas replikas par lieliem uzņēmumiem, un jūs pat patiesībā pateicāt priekšā risinājumu. Ir vienkārši jāizvirza noteikumu eh, attiecībā uz šo uzņēmumu pārcelšanos pārāk strauju uz citu reģionu. Taču tas ir negodīgi, ka jūs vēršaties eh, pret lieliem uzņēmiem, lielie mazie kopā var vislabāk eh, novatorismu veicināt. Vai jūs tam nepiekrītat? Lieliem uzņēmumiem nav vajadzīgs šāds atbalsts. Ar šo atbalsta uh, eh, konkurence viņi tikai uh, pārceļas no viena, uh, vienas vietas uz otru. To esam pieredzējuši un to parāda arī Nokia, tādēļ mums ir vajadzīgs uh, divas lietas. Pirmkārt, situācija, ka uz lieliem uzņēmiem netiek šis dāsnais atbalsts attiecināts komisija, to ir ierosinājusi, mēs zaļie to atbalstam. Otrakārt, arī trūcīgākiem reģioniem, kur uh, uh, lielie uzņēmumi saņem atbalstu, ir jātiecina desmit gadu uh, noteikums. Paldies, un tagad Omar Žīkungs. Paldies, komisāra kungs. Šeit par šo reformu ir vairāki jautājumi. Pašreizajā formā šī reforma nav pieņemama, ir tīpaši nomaļiem reģioniem, kas atrodas triskāršā ziņā sliktākā situācijā. Pirmkārt, tos soda uh, par šo attālo situāciju uh, arī Eiropas līmenī, tad arī Šis samazinājums no 20 uz 10 procentiem ir sots šiem reģioniem, jo komisija neatzīst ekonomiskās problēmas par kritēriju, un reāls kritērijs ir tieši šis attālais stāvoklis. Un uh, trešā problēma ir tas, ka ne visi uzņēmumi šādos reģionos vispār var apmesties un vēlas apmesties. Tāpēc mums jāturpina šis trialogs un jāsaka, es uh, neesmu pārsteigts par komisijas uh, nostāju šīs regulas priekšlikumā, bet es gribētu teikt, ka mums ir vajadzīgs cits regulējums. Un tomēr gribu jums pateikties, Almūņa kungs, paldies par dalību šajā diskusijā. Jūsu līdzdalība ļauj mums sasniegt lielāku skaidrību un uh, Tad mēs tagad redzam, ka jūs vēlaties stiprināt konkurētspējas politiku, kohēzijas politikas, uz kohēzijas politikas rēķina. Bet, nu, paldies arī vismaz par to, ka jūs esat gatavi ar mums diskutēt. Paldies! Divas minūtes Celera kungam. Paldies priekšstādātāji, kolēģi, kolēģis. Struktūra fondi un reģionālais atbalsts ir ļoti svarīgi instrumenti, lai attīstītu reģionus arī ekonomiskajā ziņā. Tas ir arī veids, kā piedāvāt cilvēkiem uh, labus dzīves apstākļus dažādos reģionos. Un tāpēc turpinās diskusijas par struktūru fondu regulu. Ir pareizi, ka šī diskusija tiek sasaistīta vismaz daļēji ar valsts atbalsta diskusiju. Mēs zinām, ka attīstība reģionos notiek dažādā veidā, un tāpēc atbalsta instrumentiem ir jo svarīgāka loma. Mēs atbalstām jaunos priekšlikumus, kas atvieglo apmešanās noteikumus un reģistrācijas noteikumus. Es domāju, ka vajadzētu arī noteikt, ka uzņēmumiem būtu jāpaliek šajā vietā noteiktu laiku, tas jau arī paredzēts, bet šis sadalījums A un C uh, reģionos, ir tīpaši C reģioni, kas ir pie robežā, uh, daudz zaudē salīdzinot ar iepriekšējo klasifikāciju vai salīdzinot ar A reģioniem. Uh, Līdz ar to šis jaunais instruments var izraisīt negatīvas sēkas. Tad, ja mēs runājam par C reģioniem un atbalstu tikai uzņēmumiem līdz 250 darbiniekiem un līdz 50 uh, miljoniem apgrozījuma, tas ir pārāk ierobežojošs noteikums. Un, piemēram, Vācijā un it īpaši Austrumvācijā šie noteikumi nebūtu pietiekoši augsti. Turklāt jāsaka, ka noteikumi ļoti daudz, tie ir sarežģīti un līdz ar to palielina administratīvo slogu, ko nevarēs izpildīt MVU. Ļoti labi, ka komisija ir gatava ievērot parlamenta komentārus, un mēs ceram, ka regulas priešlikums tiks vēl pārstrādāts. Tāpēc paldies komisāra kungam par dalību šajā diskusijā. Paldies Celera kungam. Jums ir jautājums, vai jūs atbildēsiet uz Šreiteres kundzes jautājumu? Jā, lūdzu. Paldies! Es gribētu zināt, kolēģi Celer, vai jūsu politiskā grupa atbalsta šos piecus gadus komisijas priekšlikumā, to, ka pieci gadi tiek paaugstināti uz desmit gadiem, lai tas būtu paralēli mūsu priekšlikumam struktūra fondu pamatregulā? Atbilde. Es nepārstāvu savu politisko grupu, es runāju savā vārdā, bet jā, es personīgi atbalstu šos desmit gadus. Tā ir. Paldies! Tagad lūdzu Kadenbahas kundze viena minūte. Priekšstādātāja kungs, komisāra kungs. Komisijas priešlikumā ir noteikumi, kas noteikts, uh, kuros reģionos un cik lielā apmērā varēs piedāvāt valsts atbalstu. Komisijas idejas nozīmē, piemēram, atbalsta samazinājumu Austrijā. Mēs zaudēsim ļoti daudz salīdzinot ar citām valstīm, un tas nozīmē arī, ka mēs vairs nevarēsim atbalstīt lielos uzņēmumus. Ziemeļa Austrijā tas nozīmēs ļoti lielus samazinājumus valsts atbalsta apjomos un atbalsta uh, kopaina ļoti mainīsies. Tāpēc mēs noraidām šo priekšlikumu. Mēs gribētu efektīvu ekonomikas politiku. Mēs gribētu atbalstīt uh, tos reģionus, kur ir vāja struktūra, un mēs uzskatām, ka nepieciešams nodrošināt vienlīdzīgus noteikumus visām dalību valstīm, lai būtu iespējams atbalstīt arī lielos uzņēmumus, jo 251. darbinieks nedrīkst kļūt par iemeslu, ka uzņēmums vairs nesaņem atbalstu. Mums jāveicina uh, nodarbinātība un jāveicina darba tirgus Eiropā. Paldies! Un tagad Toirera kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdātāji komisāra kungs. Liberālo politiskajai grupai ir pilnīgi skaidrs, ka jāstiprina reģionu konkurētspēja, bet noteikumi jāveido tā, lai konkurence netiktu kropļota. Tāpēc ļoti labi, ka jūs sagatavojāt šos priekšlikumus, kas atbalsta konkurētspēju. Bet jūsu priekšlikums visu mālē tikai melnā un baltā krāsā. Celera kungs runāja par pierobežu reģioniem, uh, Eh, mēs varam viņu atbalstīt. Mēs uzskatām arī, ka nevar izmantot eh, klasisko mazo un lielo uzņēmumu definīciju. Ir uzņēmumi, kas nodarbina vairāk par 250 darbiniekiem un tomēr nav uzskatāmi par lielajiem. Tāpēc vajadzētu jūsu priešlikumu paradī, padarīt elastīgāku. Un ļoti labi arī, ka jūs eh, šeit jau palielinājāt šo um, aptvērumu no 42 un 45 procentiem. Ja jūsu priešlikums tiks padarīts elastīgāks, tad mēs varēsim to atbalstīt. Paldies! Delī kundze, pusotra minūte. Komisāra kungs. Jautājums par reģionālo attīstību ir izšķiroši tieši tagad krīzes laikā, kad mums ir jācīnās ar bezdarbu un jāatdzīvina ekonomika. Komisijas priekšlikums, mūsuprāt, neņem vērā pietiekošā veidā reģionu specifiku, ir tīpaši, kad mēs runājām par reģioniem, kas tagad būs pārējas situācijā kohēzijas politikas satvarā. At jūs vēlaties izslēgt šo um, uh, atbalstu lielajiem uzņēmumiem. Mēs, protams, atbalstām atbalsta svītrošanu tiem uzņēmumiem, kas krīzes laikā ir pametuši mūsu valsti. Mēs piekrītam, ka jāatbalsta MVU pirmam kārtām, un mums vajadzētu paredzēt šo nelokalizācijas klauzulu, um, lai uh, turētu reģionā lielos uzņēmumus. Nepieciešams veicināt darba vietu radīšana, nevis tā jāsamazina. Uh, un mums jāuzsver, ka ja uzņēmums, kas saņem atbalstu, nevarēs vairs pārcelties citā valstī, neatmaksājot šo atbalstu. Es teikšu skaidri. Eiropas Savienībai vajadzētu būt pilsoņu Eiropai. Mums jākalpo mūsu pilsoņiem. Šeit runa ir par sociālo kohēziju, par teritoriālo un ekonomisko kohēziju. Mums, protams, jādomā globāli, bet jārīkojas lokālā veidā. Paldies! Liels paldies! Paldies arī, ka pieturējieties pie runas laika. Un tagad Sančis Šmit, kundze, lūdzu. Merci, monsieur. Paldies! Komisāra kungs, godātie kolēģi! Būtībā šī priekšlikuma loģika ir vienkārša nepieciešams izmantot nodokļu maksātāju līdzekļus vislabākā veidā, atbalstot mērķēti MVU. Bet tagad mēs redzam, ka ir cits uh, priekšlikums, cita pieeja, kas vairāk ir temēta uz lielajiem uzņēmumiem. Vairākas valstis uh, tagad ir zaudējušas savu rūpniecību krīzes laikā, un arī MVU ļoti stipri ir cietušas. Uh, Tāpēc jāatbalsta šīs valstis, kas pašas vairs nevar sevi uzturēt. Runa nav par bagāto reģionu atbalstu. Nē, mums jāatbalsta vāji reģioni, attālie pierobežu kalnu reģioni, kuriem vairs nav kapacitātes, lai pašiem veicinātu ekonomisko izaugsmi savā teritorijā. Valsts atbalsts nedrīkst būt pretrunīgs. Mēs nevaram izveidot šādas e, jocīgas kategorijas. Kaut gan, protams, jāpareic pārējais kategoriju kohēzijas pārējais reģioniem. Pārējais reģioni nedrīkst nozīmēt īpaši labvēlīgos atbalsta noteikumus. Komisija šeit e, aizliedz atbalstu lielajiem uzņēmumiem, kas nodarbina vairāk par 250 e, darbiniekiem. Bet krīze ir pierādījusi, ka Eh, ļoti bieži eh, problēma ir tā, ka uzņēmumi maina savu darbības veidu, un mēs nedrīkstam darīt neko tādu, kas veicinātu uzņēmumu noplūdi no Eiropas Savienības. Valsts atbalsts ir jāsasaista ar nodarbinātības veicināšanu un jāparedz arī nedevakalizācijas klauzula. Mēs uh, uzskatām, uh, ka konkurētspēja un izaugsme ir savienojamas. Paldies! Lielas paldies, Miranda kundze, lūdzu! Paldies! Amuņas kungs! Ļoti labi, ka jūs esat šeit plenārsēdē un varat pastāstīt par jauno regulāciju. Daudz kas jau vēl mainās, kohēzijas politika nav izstrādāta, ir lieli riski. Kohēzijas politika ir svarīgāka nekā jebkad tieši krīzes gados. Un, protams, nav šaubu, ka mūsu grupā ir lielas raizes un uztraukumi par to, ka palīdzība un atbalsta ierobežojumi, sevišķi par lielajām kompānijām runājot, tātad virs 250 cilvēkiem. 90% no kompānijām Eiropā ir mazās un vidējās kompānijas, kurās ir mazāk par 50 strādājošajiem. Arī pārobežu jautājums un vienāda attieksme mums rada liels problēmas. Ir dažādi ierobežojumi valsts atbalstam, kas ir ārkārtīgi svarīgs. Jūs zinat, ka dažās dažos reģionos, kas tiek uzskatīti par samērā labiem, socioekonomisku apstākļu dēļ notiek liela emigrācija un augsts bezdarbs. Tas attiecās uz daudzām vietām Spānijā. Tāpēc mums ir jādomā par to, lai visi šie fakti tiktu ņemti vērā. Albrihta kungs. Paldies! Priekšsēdētāji kungs, uzskatu, ka vissvarīgākais izaicinājums šajā diskusijā ir Eiropas politiku savstarpējā komplementaritāte, kohēzija, dažādas atbalsta formas dažādiem uzņēmumiem un dažādām vienībām. Kad Eiropas parlaments runā par kohēzijas politiku, mums nav svarīga, vai mēs runājam ar direktorātu, bet ir svarīgi, ka mēs runājam ar komisiju. Sarunas ar komisiju nozīmē, ka pastāv iekšējā kohēzija. Un vienlīdzīga attieksme pret reģionālo un kohēzijas politiku un arī direktorātu savā starpā. Mēs tagad beidzam sarunas par, regulā, par reģionālo valstu atbalstu kopā diskusijās. Padomē mēs esam nākuši pie secinājuma, ka atbalsts ir jāpiešķir inovācijām, uh, sadarbībai starp mazajiem un lielajiem uzņēmumiem. Un ir nepieciešama konsekvence pieejā. Ja vienā vietā tas ir atļauts, tad otrā vietā to dažreiz neatļauj. Tā rodās atšķirības, tas nebūtu pieņēmams. Komisijai būtu laba iespēja mūsu komitejā to pārunāt. Paldies, Nikolesku! Paldies! Es domāju, ka jaunās vadlīnijas par reģionālo valsts atbalstu ir solis uz vienkāršošanu noteikumos, taču gribētu uzsvērt, ka vadlīnijas attiecas uz atšķirās no iepriekšējā perioda. Domāju, ka jomas, par kurām tiek runāts 1. un 7. pantā, Ir jāsaprot kopienas izpratnē. Ir kompānijas, kas tiek ņemtas vērā, ir kompānijas, kas netiek ņemtas vērā, jo tās pārsniedz 250 cilvēku skaitu. Zaļais, zaļo pārstāvis jau runāja par mazajiem vidiem uzņēmumiem. Mums vajadzētu arī uzstāt, lai šīs kompānijas paliek valstī, kur tās saņem reģionālo atbalstu. Ir jāņem vērā arī reģionu specifika, lauku reģionu, kalnu reģioni vai liela bezdarba reģioni. Tešēra. Paldies! jaunās vadlīnijas reģionālajām valsts atbalstam, kādas tās ir pat laban, nāks par ļaunu Madeiras salai, ko pārstāv apdrošināšana un citi jautājumi jau ir skāruši mūs, taču šie jaunie priekšlikumi noteikums tikai padarīs grūtākus tālos reģionos. Un mēs esam arī attālinājušies no oriģinālajiem komisijas priekšlikumiem līdz 2020. gadam, kur bija teikts, ka preferenciāla attieksme šādiem reģioniem saglabājas. Šajā tekstā es to vairs neredzu. Tas neļauj piešķirt preferenciālās sistēmas tas ignorē visu pieredzi, kāda mums ir bijusi līdz šim. Šiem tālajiem reģioniem un attālinātajiem reģioniem. Un šeit parādās arī papildus izmaksas, lai gan mēs jau tagad zinām, cik kas maksās. Madeiras brīvajā zonā tas atstās sliktu iespaidu un pilnīgi bez vajadzības. Tas radīs nedrošību attiecībā uz finansu palīdzību Madeiras brīvajā zonā, un tāpēc būtu jāpārskata Weberkungs. vēlas runāt par vienu jautājumu, par ko jau daži kolēģi runāja, proti pierobežu reģionu problēmu, kur vienā dalība valstī ir uh, arī turpmāk veicams reģions, bet arī neveicams reģions. Tas atgādina dzels aizkaru problemātika Eiropā. Būs 25 līdz 30 procentu atbalsta atšķirības nedaudz kilometru attālumā, un šādu atšķirību neviens reģions neiztur. Šie reģioni nosiņos. Tādēļ komisija aicina vēlreiz pārskatīt šīs normas. Mums jānodrošina, ka pie robežas nedrīkst būt vairāk kā 15% atšķirības ar reģionu atbalstu, un tādēļ ir jānodrošina īpašs atbalsta uh, uh, tātad kārtību Eiropas atkal apvienošana ne Eiropā, Mīņķenē, Berlīnē tiek izlēma, bet pierobežu reģionos, kur uh, cilvēki ikdienā uh, piedzīvo liels atšķirības attiecībā uz nodokļiem un tā tālāk, mēs nedrīkstam viņiem uzlikt to papildus nāstas ar šīm lielām atšķirībām uh, atbalstā. Lūdzu, komisāri to ņemt vērā. Paldies, Weber kungs. Zilās kārtas jautājums jums nav, nav, nav viss. E, es pārpratu. Labi. Nu tad brīvā mikrofona procedūra. Sāksim ar Balaki, Balāki kungu. Paldies priekšsēd. Ungārijai arī būs ļoti nozīmīgi kohēzijas e, atbalsta politika nākamā septiņgadē Ungārija arī nākamā septiņgadē skaitītos pie trūcīgākiem valstīm, kas ir žēl, un uh, līdz 2020. gadam, pateicoties kohezijas politikai, tomēr mūsu reģiona situācija mainās. Ungārijai nopietnas problēmas uh, rada uh, tas, ka, piemēram, Peštas uh, reģionā ir atšķirības starp 20 un 30 procentu atbalstu. To, tas tomēr nebūtu vēlams, nebūtu pieļams un lūdzu šādā veidā labot vēl uh, komisijas e, priekšlikumu. Paldies, nākamais runātājs Luhāns. Paldies, priekšsēd. Ja pat reģiona atbalsta nozīme ir neapšaubām attiecībā uz investīciju piesaistīšanu trūcīgākiem reģioniem, šie atbalsta pasākumi ir e, saistīti piesaistīti pārlīgi sarežģītiem eh, priekšnoteikumiem. Bieži konkurence starp investoriem notiek patiesībā starp ES eh, e un trešām valstīm. Un esošā situācija rada nelabvēlīgu startu pozīciju mūsu uzņēmiem. Esošajos krīzes apstākļos tādiem ir vajadzīga jauna E stratēģija, kas ņemtu vērā uh, nacionālo, starptautisko šo konkurenci, sašaurinot atbalstu kritērijas, atbalstam uh, uz lieliem uzņēmumiem un arī uh, ņemot vē, uh, sasaistot to labāk sakordinot ar kohēzijas un rūpniecības politikēs. Reģionāls valsts atbalsts būtu tam būtu jādod uh, izaugsmi um, šajos grūtos apstākļos. Rumānija ir tieši interesēta šajos pasākumos, īpaši tādēļ, ka lielākā daļa mūsu valsts reģionu būtu A kategorijā. Līdz ar to apdraudēti uzņēmumi kvalificētos atbalsta maksājumiem. Nesen daudzi rumāņu uzņēmumi tēraudu un naftas pārstrādes nozarēs ir saskāršās ar lielām grūtībām. Daži no viņiem tad atlaida daudz darbinieku spiestā kārtā. Es domāju, ka eh, dalību valstīm šādos apstākļos būtu savu budžetu līdzekļu jāizmanto efektīvāk. Valsts atbalstu uh, Eh, novirzot tām valstīm, kas visdrīzāk var eh, veicināt izaugsmi un eh, kur visdrīzāk var bezdarbs tikt maznāts. Šogor kungs nākamais. Paldies. Uh, uh, pat labam ir tā, uh, ka uh, daži Rumānijas reģioni nav, uh, viņiem nav pieejams kohezijas fondu atbalsts, un Um, uh, Tagad paredzētās izmaiņas uzlabos uh, uh, reģionāla atbalsta piemību Rumānijai, kas dos labumu. Uh, taču vēl nacionāla līmenī ir jāuzlabo valsts atbalsta mehānismi, lai labāk izmantotu uh, ES atbalsta potenciālu. Tāpēc nebūtu pozitīvi vērtējums tas, ka uh, pašreiz pie varas esošās partijas izmantotu valsts atbalstu savu, uh, sautīgo mērķu veicināšanai un uh, Eh, novirzītu atbalstu tikai uz tiem reģioniem, eh, kur tas vēlas. Paldies! Nākamais runātājs ir Madur kungs. Ņemot vērā esošo situāciju, runājot par vadlīnijām 2014-2020 gadam, manuprāt, tas varētu veicināt izaugsmi, taču jaunajām vadlīnijām ir jāveido arī apstākļi modernizācijai, vienkāršojot procedūras un samazinot risku ekonomiskām problēmām. Mums ir nepieciešams ierobežot to reģionu skaitu, lai var palīdzēt tiem reģioniem, kas tiešām cieš no ekonomiskās sarukšanas. Eiropā un arī ārpus tās ir jāveicina ekonomiskā attīstība. Mums jādomā par to, kā samazināt valsts atbalstu lielajiem uzņēmumiem, taču jāveido arī staigns starp kohēzijas politiku un reģionālo atbalstu, kā arī jāveicina inovācijas un pētniecība. Tas notiek laikā, kad valdības samazina izmēru līdzekļus. Mēs sākām ar izņēmumiem, mums jābeidz ar izņēmumiem. Kalbaks kundze jau ir runājusi, viņa vēlas vēl runāt. Priekš. Jā, diemžēl ar vienu minūti nepietiek, tāpēc es gribēju pateikt vēl vienu teikumu, kas man šķiet svarīgs. Proti šī atšķirība atbalstā starp uzņēmumiem un uh, reģionu kategorijām. Eh, šī atšķirība nedrīkst pārsniegt 15%. Eh, un liels paldies, Almuņa kungs. Būtu labi, ja jūs to vismaz paņemt tagad no šīs diskusijas. Paldies! Tagad ir laiks šo diskusiju pabeigt, un tāpēc došu iespēju izteikties uh, Almuņa kungam. Lūdzu, komisāra kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies visiem deputātiem, kas izteicās. Paldies par komentāriem. Es uh, pierakstīju daudzas idejas, uh, komentārus, ierosinājumus. Es, protams, nevarēšu atbildēt tagad uz uh, visu teikto. Ļoti īsi centīšos atsaukties uz dažiem kom komentāriem. Vienkāršošana bija pirmais. Tik tiešām šīs vadlīnijas ir jaunās paudzes vadlīnijas. Mēs modernizējam valsts atbalstu Un mēs to darām, lai vienkāršotu lietas. Mēs mazināsim birokrātiju un uh, palielināsim uh, bloka izņēmumus. Te pašā laikā mēs tos analizēsim arī katrā atsevišķajā gadījumā individuāli. Un mēs uh, izvērtēsim, piemēram, tirgus kropļojumus, uh, atbalsta samērīgumu un citus aspektus, uh, lai reāli risinātu problēmas tirgū, jo mūsu mērķis ir veicināt izaugsmi. Es domāju, tam visi piekrīt. Protams, esmu gatavs ar komiteju arī turpmāk detalizēti diskutēt par atbalsta aspektiem. Bija runa par Slovenijas reālo problēmu, to teica Kleva kundze. Tad neuztraucieties, šo problēmu mēs atrisināsim par lielajiem uzņēmumiem. Tas ir viens no jautājumiem, par kuru diskusijas vēl nav pabeigtas. Mēs pašlaik komisijas priekšlikumā neko vēl neesam mainījuši. A reģionos nekas nav mainījies, tad reģioni, kur ir uh, runa par mazāk nekā 75% no um, vidēja rādītāja IKP uz vienu cilvēku. Uh, Un mūsu priešlikumā mēs paredzējām, ka, piemēram, C reģionos, kur ir pārsniegts šis 75% rādītājs, šiem uzņēmumiem būs salīdzināms atbalsts, ja šie uh, uzņēmumi izpildīs inovāciju, vides, uh, uh, platjoslas noteikumus, riska note, kapitāla noteikumus un citus. Jo atbalsta reģionos bija jau šādas prasības, un mēs varētu nelielu uh, šādu papildinājumu šeit uh, piemērot, piemēram, Londonā vai Briselē vai Luksemburgā. Mēs sagaidām, ka tur uzņēmumi var paveikt vairāk. Protams, mēs turpināsim diskusijas, un es jau tagad varu sagaidīt, ka tiks runāts par iespējām Uh, pavērt uh, iespējas salīdzināmam atbalstam lielajiem uzņēmumiem C reģionos. Tagad saskaņā ar jauno priešlikumu uh, lielos uzņēmumus nevarēs iekļaut sektora vadlīnijās, bet ir iespējams piedāvāt citu atbalstu, tāpēc, ka šie uzņēmumi veic investīcijas šajā konkrētajā reģionā. Ir dažādas iespējas, piemēram, salīdzināmi, salīdzināmas investīcijas ar reālu atbalsta efektu tiktu ņemtas vērā. Un par to mēs noteikti vēl diskutēsim. Katrā gadījumā es piekrītu jums visiem, kas pieminēja MVU, jo šī priekšlikuma, šī atbalsta eh, īstie adresāti ir MVU mazie un vidēji uzņēmumi. It īpaši jaunie, jaunizveidotie uzņēmumi. Un uh, katrs jaundibinātais uzņēmums parasti ir mazs. Ja tas ir veiksmīgs, tas aug. Es vienmēr tā esmu uzskatījis un tā domāju joprojām. Protams, MVU mēs nepiemērosim tikpat stingrus nosacījumus kā lielajiem uzņēmumiem. Katrā gadījumā mēs vēlamies izveidot satvaru, atjauninātu satvaru, kas veicinātu MVU attīstību, kas rosinātu investorus investēt MVU un uh, nepārcelt savu darbību no vienas Eiropas daļas uz citu. Es tāpēc arī ļoti uzmanīgi pie, pierakstīju visus komentārus, kas bija skarti ar šo um, noturīguma periodu ar palielināšanu no pieciem uz desmit gadiem uzņēmumiem, kas ir saņēmuši valsts atbalstu. Protams, ja uzņēmums pārceļas uz citu valsti, tam būs jāatmaksā saņemtais atbalsts. Bet jāsaka, es īsti nesaprotu, kāpēc daži no jums pieminēja uh, Uh, to, ka mēs negatīvi uh, attiecamies uh, pret nomaļiem reģioniem. Nē, šajā priekšlikumā mēs tiem esam paredzējuši ļoti veiksmīgus nosacījumus, ļoti izdevīgus nosacījumus. Un mēs neko negrozam, te nav spērts neviens solis atpakaļ. At atbalsts nomaļiem reģioniem salīdzinot ar pašreizējām vadlīnijām, ir pat uzlabots Uh, nevis samazināts. Un uh, pierobežu reģioni visbeidzot. Pierobežu reģionu uh, attīstība, protams, var būt dažāda. Ir valstis, kur ir attīstīta rūpniecība, un tur, kur reģions robežojas ar citu valsti, mēs paredzam Eh, jau tagad šo maksimāli 15% atbalsta atšķirību. Tas jau ir mūsu priekšlikumā, varbūt jūs to neizlasījāt pietiekoši skaidri, pietiekoši padziļināti. Ja jūs vēlaties šo atšķirību palielināt, mēs pirmie teiksim nē, bet 15% pieļautā atšķirība ir ierakstīta. Un jūsu reģionu gadījumā, vai eh, būtu kāda cita reģiona gadījumā, reālā atšķirība varētu pašlaik būt lielāka, bet citur tā būs mazāka. Ar vienu priekšnosacījumu tas nozīmē, ka dalību valsts iestādēm šis reģions būs jāiekļauj nacionālajā kartē. Dalību valstīm ir manevrēšanas iespējas. Bet es ticu subsidiaritātei. Es nedomāju, ka ģenerāldirektorātam vai komisijai vajadzētu iejaukties pilnīgi visā, kas skar mūsu reģionu attīstību. Tas ir jūsu valsts iestāžu darbs Vācijā, Austrijā, citās valstīs. Pašlaik deviņām valstīm bija iespēja sagatavot šo nacionālo, nacionālo atbalsta karti, iekļaujot arī pierobežu reģionus, lai samazinātu atbalsta atšķirību. Un ja jūsu iestādes to nav veikušas Vācijā vai Austrijā, tad eh, tā nav mūsu vaina. Pašlaik mēs paredzam jaunajā priešlikumā ne lielāko atšķirību kā 15%, un vairākos gadījumos atšķirība būs zemāka. Paldies, komisāra kungs! Tagad beigsim šodienas diskusijas. Pēdējais, ko es teikšu vēl. Atsāksim darbu rītdien. Tā ir trešdiena, 17. aprīlis. Atsāksim darbu pulksten 9. un tad nākamā sesija 15. Darba